Well, thank you very much. It's... Paldies jums visiem. Man ir prieks sveikt mūsu vidū Šveices valsts sektāru, kurš atbildīgs par ārlietām, Iviru Siekungu. Un es došu viņam vārdu, lai viņš varētu mūs izrunāt un pastāstīt par svarīgo jautājumu, kas ir daudz vairāk kā tikai varbūt arī 12. jautājums. Tātad mēs jau par to vakardien runājām, es saprotu. Un viņš arī runās par konkrētiem kopējā interešu jautājumiem. Un tas būs arī jautājums par to, kādā veidā mēs varam sadarboties. Paldies priekšsēdētā dāmas un kungi. No sākuma es gribētu pateikties par šo godu un iespēju izteikties jūsu priekšā stāstīt par mūsu galvenajām politikas un ārlietu politikas asīm. Un es gribētu pastāstīt, kādi ir mūsu plāni un ieskati sadarbojoties ar Savienību un attiecīgajām dalībvalstīm. Uh, Mums ir eh, solidaritāte un cīņa pret mm, nabadzību, demokrātija, arī miermīlīga līdzpastāvēšana un dabas resursu saglabāšana. Lūk, ir tāds mūsu prioritāts. Runājot par reģionālo sadarbību, gribētu pateikt, ka eh, Šveice ir valsts eh, kur ir nepieciešams liberalizēt tirzniecību, tāpēc, ka mēs neesam bagāti ar dabas resursiem. Un e, mēs zinām, ka šajā globalizācijas procesā, šajā kontekstā mums ir iespējams gan kaut ko iegūt, gan arī kaut ko zaudēt. Un e, mēs gribam pēc iespējas labāk e, attīstīties. Un 0,5% no visa IKP mums ir paredzēta attīstības stiprināšanai, un mēs gribam attiecīgi fokusēties uz mūsu prioritātēm, mēs gribam veidot mūsu nākotni, un tāpēc ir nepieciešams stiprināt sadarbību attīstības ziņā, arī pārvaldības jautājumus Un šeit ir jautājums par Malī. Mēs gribētu arī atzīmēt savu palīdzību un arī attīstības palīdzību, pie kā mēs strādājam. Mēs gribam attiecīgi ziemeļos atbalstīt attiecīgu, attiecīgu uzlabojumus pārvaldības jomā. Šveice paliks Malī un mēs gribam pabeigt arī mūsu rīcības, dodot starpniecības pakalpojumus, gribam arī attiecīgi eh, stiprināt savu darbību Rietumāfrikā. Un mēs esam konsultējušies arī ar apvienotu nāciju organizāciju par attiecīgo darba kārtību un vēl uh, Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mūsu rīcībā nav tik daudz dabas resursu. Šveice grib pārvaldīt resursus pierobežu rajonā, un arī ūdens ir svarīgs resurs šajā teritorijā. Un Tālāk Uzbekistāna un projekts, um, kas ir domāts pilsoniskās sabiedrības atbalstam, ir ļoti svarīgs. Tad um, mēs cenšamies piekopt divpusēju sadarbību. Es gribētu arī atsaukties uz tā saukto footprint pieju sadarbībā ar Vietnamu. Un um, arī tur Mēs uh, uzskatām, ka šī globālā pieeja, attiecīgā specializācija, tas ir kaut kas tāds, kas raksturoši veici attiecībās ar pārējo pasauli. Uh, tālāk um, tiesību joma. Uh, šeit mēs strādājam starptautisko tiesību jomā. Ženēvas konvencija un citi ciet, starptautisko tiesību akti ir mūsu darbības pamats. Un vēl ir nepieciešams arī īstenot starptautisko tiesību normas, un tā ir mūsu prioritāte. Vēl ir iniciatīva komentāro tiesību īstenošanai, lai īstenotu tā saukto saskaņu sistēmu un arī strādāt saskaņā ar valstu ziņojumiem. Uh, Un to pašu mēs varētu teikt arī par militāro sektoru. Ir nepieciešams attiecīgiem uzņēmumiem garantēt iespēju strādāt arī konflikta zonās, un šeit mums ir trīs organizācijas - NATO, Eiropas Savienība un ECO. Un arī par nāves sodu arī šeit, tur, kur mēs strādājam, mēs strādājam pie nāvsodu jautājumiem, strādājam pie tiecīgiem pasākumiem un cenšamies eh, arī strādāt ar Ženēvas cilvēktiesību padomas biroju. Un vēl krīžu noregulēšanas mehānisms, kas ir eh, saistīts ar Šveices um, vēsturi. Šveices vēsturi ir bijusi daudz gadu garumā bez kara konfliktiem, un tāpēc ir nepieciešams stiprināt šo te līdzpastāvēšanas mehānismu, kas valstītos eh, uz mūsu tradīciju. Un šeit eh, mums ir starptautiskie darbi, kā starptautiskie projekti Šveici, Šveica pēdējos gados ir veikusi tā kā 30 starpniecības e, projektus, kur bija iesaistīta Armēnija, Krievija un tā tālāk. Un ir ļoti daudz pasākumu, ko mēs esam veikuši, arī konflikta noregulēšanas jautājumā. Mēs strādājam ar, ar mm, garantiju sniegšanu bēgļiem pēc konflikta noregulēšanu, arī finansiāliem jautājumiem, kaut vai šeit mēs varētu pieminēt Kolumbiju. Un vēl mūsu rīcībā ir ļoti daudz eksperti mieru veicināšanas jautājumos, bet mēs nevarētu veikt savas darbības bez aktīvas Eiropas Savienības eh, palīdzības. Un trīs piemēri, eh, kurus es gribētu šeit minēt. Arābu valstu reģionā. Šeit eh, mums ir mūsu projekti, institucionālās reformas virzienā, jaunā Arābu līga, drošības eh, garantēšana, pilsoniskās sabiedrības atbalsts, un tad ir atbalsts tiesu varai, un arī attiecīgi cilvēku tiesību īstenošanas atbalsts, kaut vai Tunisijā ir atbalsts rādio. attīstībai. Un vēl eh, Šveice ir bloķējusi Tunizijā, Libijā un Sīrijā attiecīgo sadarbību. Jo šeit mēs redzam, ka ir grūtības, grūtības ir eh, saistīts ar procedūru īstenošanu, naudas ziņā, un katrā ziņā mēs esam valšiešos fondus finansējumu palīdzību, lai tā netiktu nepareizi izmantot. Un vēl mēs arī īstenojam procedūras, kas ļauj mums īstenot jaunus pasākumus, kur būs attiecīgās tiesību normas respektēts. Otrs piemērs attiec uz Sīriju. Eh, tur ir trīs asis no Šveices puses. Vispirms ir cilvēktiesība respektēšana, un šeit mēs esam paredzējuši 70 miljonu eiro. Tieši ķīmiskās atbruņošanās joma ir arī humanitārā palīdzība, gan uz vietas, gan arī kaimiņu valstīs, arī izglītība un cilvēktiesība atbalsts, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, sadarbība ar dažādām opozīcijas organizācijām, arī attiecīgi sadarbība ar Sīrijas advokātus organizāciju, atbalstam sievietēm šodien un nākotne. Un, kā jau es teicu, sadarbība ar apvienoto Arābu līgu Šeit ir jāpiemina nesenā konference, arī opozīcijas izglītošana, sagatavošanās turpmākajām sārunām, lai viņi saprastu dažādu pozīciju argumentāciju, darbs ar Sīrijas valdību. Šeit mēs gribam virzīt šīs sarunas tādā veidā, lai viņi mācētu viņus virzīt vajadzīgajā virzienā un vēl Šveice ir paziņojusi par savu institīvu saistībā ar starptautiskās tiesas darbību, vērtējot Sīrijā veiktos noziegumus. Šeit mēs sadarbojamies ar atsevišķām dalībvalstīm. Un e, vēl līdz šim brīdim mēs neesam zaudējuši cerības, ka vainīgie tika atbildības šodien. E, Šveice ir ECO vadošā valsts. Un mēs domājam par dalīšanos, par šķelšanos Eiropā. Šeit ir Armēnijas un Ukrainas jautājums. Mēs tādām sarunas arī ar Krieviju. Cenšamies atbalstīt tuvināšanos Un atkal šeit ir akcents uz cilvēku tiesībām, uz preses brīvību, un atkal gribētu šeit atsaukties uz deklarāciju no Šveicas valdības puses attiecībā uz Ukrainu. Šeit ir arī mūsu politika attiecībā uz mieru uzturēšanu un pietuvināšanos Eiropas Savienībai, un mēs arī piedalāmies šajā. Uh, procesā Kaukazā, Transdniestras reģionā šeit situācija ir sarežģītāka. Mēs cenšamies izmantot arī mūsu mediācijas kapacitāti. Mēs eh, negribam veicināt Eiropas dalīšanos. Un vēl vakar mēs runājam par diezgan paradoxālu situāciju. Mēs esam ceturtais Eiropas Savienības partners pēc apgrozījuma, otra 0,7, 0,5 miljoni ir mūsu apgrozījums. Jāsaka, ka mūsu tirsniecība ir aktīvāka nekā starp ASV un Meksiku un Kanādu. Šveice uzskata, ka, mums, ka mēs eh, tirdzniecības ziņā un cilvēku apmaiņas ziņā esam ļoti aktīvi, arī ļoti daudz pilsoņu dzīvo Eiropā un otrādi, un tāpēc mēs atbalstam ļoti cieši integrāciju. Un, lai veicinātu integrācijas procesu, šeit Šveice vienmēr ir centusies rast kaut kādus veidus, ceļus, kas varētu iet līdztekus šim procesim. Mums uh, interesē jau gadu garumā tuvināšanās e, tādos sektoros, kur, kur mēs kopējo interešu jomās varētu tuvināt savas pozīcijas arī tiesību jomā. Mēs negribam izvēlēties šo voluntāro principu, kur mēs izvēlamies sev vēlamo Šveice un Savienība sadarbojas un vienojas, lai risinātu pašas aktuālākās problēmas. Un mēs varam sadarboties gan transportā, gan cilvēku apmaiņā, gan gaisa transporta joma. Un visi līgumi, kas līdz šim ir noslēgti, tie ir labi uzņemti, un šodien vienīgais ceļš, ko mēs redzam Šveices pusi, ir tuvināšanās ar Eiropas Savienību. Un vispirms es uzskatu, ka šeit mēs varētu izdarīt šāds paralēls, kaut vai aizsardzības, kopējas aizsardzības joma. Eh, mūs, no mūsu puses, no Šveices puses kop, kopīga pastāvēšana ar kopīgiem mērķi ir pamatu pamats. Uh, un iesaistīšanās ārlietu politikā. Tas eh, varētu būt saistīts ar kaut kādām spekulācijām par mm, attiecīgo dalīšanu. Un mm, jau kopš 75. gada cīņām tas zināms vēsturisks fakts, kas eh, liek vilcināties uh, Šveicē attiecībā uz uh, ciešāku iesaistīšanos, un par to ir runāts arī ANO. Un tāpēc šodien mēs atbalstam Eiropas integrācijas procesus, lai mēs varētu no Šveices puses dot savu tiešo ieguldījumu. Tālāk uh, mūsu līdzās pastāvēšana. Šveice pārsvarā domā par politiskiem mehānismiem. Eh, šeit ir pilsoniskā vāra, ko realizē tauta. Un eh, mēs domājam par to, kā Šveica varētu integrēties eh, struktūrās. Šeit ir tāds paradoks, ka ļoti bieži Eiropas pilsoņiem ir iespēja izteikt savu viedokli attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem. Un šeit ir bijuši jau attiecīgie precedenti, šveicis pilsoņi pauduši savus viedokļus par dažādiem aktuāliem jautājumiem, brīvā kustība, Schengens un tā tālāk. Rezultātā tautas, eh, tautas iespējā tiek pieņemts arī lēmums, kas tālāk tiek īstenots. Tad mēs vedam sarunas, īstenībā gatavojamies šīm sarunām. Um, Mēs gatavojamies apstiprināt tādu mandātu, kas regulē sektora attiecības ar eh, Eiropas Savienību, ir attiecīgais mandāts un notiek arī debate Šveicē par šo tuvināšanos integrāciju. Mēs ļoti ceram, ka um, Eiropas Savienība arī sapratīs šo īpašo staturu, statusu Šveicē, ka ir noteikts atšķirības, um, bet um, visā šajā dažādībā arī Šveice varēs atrast savu vietu. Un um, mērķis ir viens, Šveice arī domā par sadarbību starptautiskā mērogā. Un vēl es gribētu citēt vienu autoru vācu valodā, eines ersten Wohlwollens verlassen, so befiehlt. Ja jūs reiz arī vienkārši aiz eh, atsakāt no savas, varbūt, labticīgās, eh, tad jūs eh, gribas, tad jūs nonākat uz šaha galdiņu, kur katrs solis ir aprēķināts. Un es gribētu pateikties par jūsu pacietību, par uzmanību, un esmu gatava atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Yes. Okay. So, Mr. Gallagher, you have the floor. Gallagher kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies valsts sektāram. Godātie kolēģi, vēlos izmantot šo iespēju un sveikt eh, jūs, eh, valsts sektāri, Eiropas parlamentā. Es arī esmu delegācijas dalībnieks, kas tieši no Eiropas parlamenta veido arī attiecības ar Šveici. Nu, ja mēs skatāmies uz brīvās tirdzniecības nolīgumu valstis, mēs redzam, ka mums ar, tas ir pats ciešākā forma, kādas mēs veidojam ar trešajām valstīm, un Šveica ir uzticams Eiropas Sanības partneris, kā jūs to pareizi arī jau norādījāt, un tas atspoguļos arī mūsu tirdzniecības darījumos, tirdzniecības apjomos, ikdienas. Šveica ir mūsu trešais lielākais ekonomiskais partneris tirdzniecības un preču pakalpojumu ziņā, tūlīt pēc ASV un Kanādas. Šveica turklāt ir arī ļoti integrējusies Eiropas Savienības iekšē tirgū un arī pieņēmusi daudz mūsu rīcību politikas vairāk nekā 120 nolīguma formātā. Vienlaiks ir jānorāda, ka Eiropas Savienības un Šveices attiecības ir ļoti svarīgas ne tikai ekonomiskā ziņā, bet vēl jo vairāk geogrāfiskās tuv, tuvuma arī mūsu kopīgās vērtības jau sieno un arī cieši personiskā kontakta starp mūsu iedzīvotājiem. Tādēļ ir tik svarīgi, lai mēs savas attiecības balstītu uz stingriem, skaidriem iestāžu pamatiem. Tā būtu skaidri iegūmi iedzīvotājiem un uzņēmējiem arī nākotnē. Parlaments jau tātad ir definējis savu arī nostāju, arī par savu starpiestāžu ietvaru, un ir sagatavojis arī parlamentu divas rezolūcijas, kas tika apstiprināts jau 15. gadā un 3, 12. gadā. Mūsu galvenais vēstījums ir šāds. Šis iestāžu ietvers tam ir jānodrošina tāda lielāka paredzamība gan Eiropas Savienībai, gan Šveicei, ir iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tas ir vērsts uz to, lai visam būtu skaidrāk arī pārliecība par to, kā var gūt uh, arī labāk vēl ieguvums no sadarbības nākotnē. Mēs pateicamies Šveicē, ka viņi jau ir izcinājuši šo jautājumu, un mēs arī strādāsim, lai atrisinātu iestāžu sadarbības jautājumus. Es vēlos arī pateikties jums un apsveikt arī Šveicas federālo kancleru par Šveicas puses apstiprināto mandātu. Un es domāju, konsultāciju pusē arī tālāk ar Šveicas valdību mēs spēsim nodrošināt arī, arī Šveicas parlamentā un kantonu atbalstu. Un tāpat arī sociālo partneru atbalstu. Mēs augstu vērtējam jūsu personīgo iesaistīšanos no šajā procesā. Mēs arī labi zinām, ka gan jūs, gan arī Deivids Solivans ļoti labi cieši sadarbojas. Tā kā Šveic valdība ir apstiprinājusi šo sarunu mandātu jau iepriekš decembrī, un mēs ļoti ceram, ka Eiropas Savienība arī no savas puses to izdarīs visam drīz. Mēs arī ceram, ka sarunas sāksim iespējami drīz. Parlaments arī turpinās šīs sarunas ar Šveici par piestāžu ietveru. Jebkāda veida nolīgums ar Eiropas Savienību un Šveici. Ir saprotam, ka arī par to vienmēr balsos parlaments. Parlaments jau ir skaidri nodefinējis savu nostāju gaidāmajām sarunām. Mēs esam pārliecināti, ka turpinā, turpa, topošais iestāžu ietvers iet roku rokā ar starp parlamentāro sadarbību un tās aktualizēšanu starp Eiropas parlamentu un Šveices federālo asambleju. Tādēļ es uzskatu un ierosinu, ka šim ietveram ir jāiekļauj arī starp iestāžu, starp uh, parlamentu pīlāru, lai arī tad uh, parlamenta sadarbība veidotos jaunā ietverā, un tad starp Šveici un Eiropas parlamentu, veidojot šādu sadarbību, mēs arī sniegtu labāku ieguldījumu attīstību, attīstībai. Jūs būtu iespēja šodien varbūt varētu nedaudz pastāstīt arī par referendumu, kas notiks 9. februārī, kas ir vērsts pret masu imigrāciju, un kāds tam varētu būt tieši seks Eiropas Savienības un Šveicas attiecībās. Es būtu pateicīgs jums par jūsu skatījumu uz šo jautājumu. Paldies! Nu, re, jums arī pirmie jautājumi. Tagad Anna Gomeša vārds. Lūdzu. Viņa pārstāv sociālistus demokrātus, viņa ir koordinatori. Ārlietu jautājumos, lūdzu. Paldies valsts sekretārkungam. Es augsti novērtēju jūsu paziņojumu un es arī klausījos un gribēju uzdot jautājumu, un es uztvēru arī šo Šveices specifiku. Šis Šveices jautājums saistībā ar institucionālo nolīgumu ar Eiropas Savienību. Šis jautājums ir attiec, attiecās uz Eiropas kopienu tiesu. Šveice negrib pieņemt šo sadaļu nolīgumā, Viņi negrib šo tiesu pieņemt kā tiesas institūciju. Varbūt, ka jūs varētu paskaidrot, kāpēc tas tā ir, jo tas ir valsts līmenī pieņemams lēmums, nevis kaut kas tāds, kas būtu jā, jālēm pilsoņa. Un otra lieta, vai jūs nevarētu paskaidrot, kāda, kāda ir valdības pozīcija? Es saprotu, ka ir pozīcija pret referendumu par um, migrantu kvotām. Kvotas, migrācijas kvotas, šis referendums, kas ir paredzēts 9. februāri. Un tas ir um, gal galā saistoši arī ar Portugāli, jo ir Portugāļi, kas darbojas, strādā Šveicē. Un vai tas ir saistīts ar trojkas politikas taupības pasākumiem? vai arī šeit ir kādi citi līdzekļi un kā jūs eh, domājat, kā tas turpināsies, kāds ir jūsu viedoklis eh, saistībā ar šo referendumu un kas notiks, ja uzvarēs tie cilvēki, kas mm, piedāvā šo referendumu vest. Un tālāk nākamais jautājums. Tāds Šveices loma līdzekļu atgūšana Āfrikas ziemeļvalstīs. Vai jums nešķiet, ka Šveice ļoti daudzām valstīm ir tā kā nodokļu paradīze noteik, noteiktām valstīm, arī Portugāli? Un arī saistībā ar trojkas lēmumiem. Šeit ir fiskālais jautājums un lēmums, kas ir saistīts ar diezgan neveiksmīgiem lēmumiem, manuprāt. Un ir noteikti struktūras, kas izmanto šo veids kā nodokļu paradīzi, kas savu peļņu glabā pie jums. Uh, Un 2012. gadā atkal ir bijis eh, šis divpusējs līgums, un vai ir iespējams nosaukt šo cilvēku kategorijas, un vai Šveice eh, turēs šos cilvēku vārdus noslēpumā. Ja tas tā būs, eh, šis noslēpums tātad, vai tas palīdzēs cīnīties pret nelegālo kapitālu. Prēdas kungs tālāk. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Par jūsu stāstījumu, Rosiekungs. Man būs jautājums par to, ko jūs stāstījāt par ļoti delikātu tēmatu šis jautājums saistībā ar mūsu ārlietu politiku par Transniestras reģionu. Rumānijas nesenais nes, prezidents nesen deklarējis, ka esošais ietvars nav efektīvs un nedarbojas. Ko jūs domājat, kāda būs jūsu reakcija pret šo Rumānijas prezidenta paziņojumu? Un pēdējās divas nedēļas ir bijušas daudz diskusijas par šo Transņestras republiku. Un šajā kontekstā ir GGUs institīva, kas vēlas organizēt referendumu februāra sākumā. Kāds ir jūsu domas par šo te jautājumu attiecībā Transņestru, vai arī jūs gaidīsiet mandāta beigas, un kā ir ar kļūdu konstatēšanu, vai arī varat pasakīt par kādu kā situāciju ar šo dosie? Roberta kungs. Uh, Paldies, jūs esat pagunājuši mūsu savu klātbūtni. Viens jautājums, ko jūs neskarāt, bija tieši veids ietekme uz finanšu operācijām pasaulē. Mēs atlēdzam, ka ASV pilsoņi šobrīd nevar atvērt jaunas kontus Šveicē, jo nav skaidrs, kāds ir viņu nodokļu maksātāja status. Un ir tā, ka Šveice tad nevēlas, lai viņiem būtu jauna konta un kaut kādā veidā tam sanāk, ka viņi ir iesaistīti viņu nodokļu darījumos. Bet kā jūs rēķināt, vai jums arī politiskā ietekme un kāds tad ir nākotnes izredz, lai vispār šī slavenā banku slepenība uh, un visu veids eh, šī banku darbība kaut kādā veidā mainītos. Cits valsts to pieprasa. Un es saprotu, un es augstu vēstēju, kā Lichtensteina, Andora un Lamanša jūras eh, val, šaurum, eh, val, tur arī teritorijas maina šo savu nostāju. Bet, protams, ka jūs esat pats kronis tam visam, un līdz to jums ir tieši ietekme, un pārējās, tāpēc, kā valsts, mēs vēlamies zināt, uh, kas īsti mainīsies un kāda būs jūsu ietekme. Es būtu pateicīgs arī par šādu lēmumu, varbūt arī tālāku ietekmi uz jūsu valsti. Paldies! Paldies jums arī par to, ka ievarat un uzlākāt. Ježičevskas kundze. Nu, re, gandrīz izrunāt arī pareizi. Vienmēr priecājos, ka kādam izdodas to izrunāt. Jāpaldies par šo uh, prezentāciju ministram. Uh, man tas bija ļoti liederīgi un paldies. Un, manuprāt, vienmēr ļoti svarīgi uzsvērt un neveikt uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgs ir attiecības starp Šveici un Eiropas Savienību. Nu, garās, ja mēs arī tā to redzam, arī mana delegācija, kurais ir piedalos, un Eiropas parlamentā. Mēs bieži dzirdam šāds signāls, ka varbūt ne viss piekrīt. Nu, ne visi šveicieši atbalsta šādu pozitīvu attiecību izvērtējumu, īpaši domājot par personu brīvo pārvietošanos jautājumu. Tas kļūst ar vien tāds strīdīgāks un pretrunīgāks. Es vēlētos izmantot jūsu klātbūtni un tieši prasīt jūsu personīgo arī viedokli, kā jūs to redzat un kāds varētu būt šis referendums, kas tiek tā arī dēvēts par, es citēju, masu migrāciju, imigrāciju. Es saprotu, ka tas referendums ir daļa no jūsu konstitucionālās iekārtas, un mēs vēl nepacietību sekojam tā rezultātam. Ja Šveic to uzskatīs par savu iekšējo jautājumu, protams, tas skaidrs tāds arī ir. Vienlaiks man ļoti svarīgi dzirdēt, ko jūs, kā Šveicis federālās valdības pārstāvis, uh, domāt par šo referendumu. Un arī par turpmākiem citiem referendumiem, kas arī vēl būs, jo šis nav vienīgais, kas tieši saistās ar brīvu personu pārvietošanās tiesībām. Un tālāk, jūs pasacījāt, ka jūs nevēlaties veidot attiecības Eiropas Savienību, izvēloties to, kas jums labāk dara, bet tagad mums rodas tāds sajūta, ka domšēl tāds kaut kādā veidā, nu, ir tā, kā. Ka ir atsevišķas brīvības, kas tiek iedrun, skaidri nodrošināts, arī kas ir nostiprināts ir nolīgumos starp Eiropas Savienību un Šveici par kapitāla preču pakalpojumu un brīvu pārvietošanos. Tātad sanāk, ka viss ir kārtībā, līdz ko jūs e, piemērojat to attiecībā uz precēm kapitālu, un, bet jau līdz ko jūs varat tur iekļaut arī personu brīvu pārvietošanās brīvību, tad tas jums vairs nepatīk. Kā es to vērtēju, lūdzu? Paldies, tālāk žāpkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātais valsts sektārs. Kungs, jūs jau norādījāt ļoti brīnišķīgos vārdos, uh, kas ir vispār veids, varbūt dibināšanas valstiskajos pamatos, kādi bijuši mīti, un reizē kā īsti darbojas arī tiesības un brīvības e, Šveicē. Mēs to augstu vērtējam un cienam, un tādēļ mēs arī augstu cienam plānoto referendumu, un mēs arī pieņemam vēlā šo aicinājumu mūs varbūt atturēties no komentāriem. Vienlaiks tomēr vēlos norādīt, tās ir 28 dalībvalstis, kas šobrīd savu sadarbību ar Šveici sasaista ar ļoti sarežģītiem politiskiem un arī tiesiskiem jautājumiem. Un tāpēc mums būtu jāvairāk uzmanības tieši jāuzsver un jānorāda, kā sadarbības, ka tas balstās arī uz mūsu tāpmākajām attiecībām. Un tāpēc mums vajadzētu piemērot visus principus, jo jūs tiešām vēlaties izmantot šo 500 miljonu cilvēku tirgu. Tad es vēlos norādīt ka referendums Šveicē, nu mēs ar lielu cieņu un cienot arī jūsu noteiktās konstitucionālās tiesības un kārtību, vienlaiks tomēr mēs vēlamies atgādināt, ka mūsu darbība vienmēr balstās uz Eiropas iedzīvotāju brīvību, un tāda brīvība ierobežošana mums šķiet neiedomājama, un ja kā to Šveic šobrīd plāno arī varbūt arī pieņemt ar šo referendumu. Tad es varbūt vēlētos izteikt vienu komentāru par manas kolēģis Annas Gomes no Sociāldemokrāta partijas. Es nedomāju, ka te būtu tā, ka trojka kaut kādā veidā mums uh, liktu domāt, ka šveicieši tas atbaida. Es domāju, ka šveici ļoti saprot, ka arī viņi kā uh, ko, ko viņi var sagaidīt no Eiropas, un ka viņi no savas puses var arī kā paraugu patrādīt citiem, ko viņi var dot šajās attiecībās ar Eiropas Savienību un ar lielu uzticību arī šīs attiecības attīstīt tālāk. Paldies, tālāk Ambels Benemens kungs. Paldies, valsts sektāri. Esmu arī deputāts, kas piedalās šajā delegācijā ar Šveici un starptautiskās tirzniecības komitejām. Mēs saprotam, ka lielais aktuālais jautājums šobrīd ir imigrācijas kontrole, kā jūs vēlaties ierobežot Eiropas iedzīvotā, Eiropas saimnības pilsoņu imigrāciju. Kāds ir jūsu skatpunkts? Es saprotu, ka jūs līdz šim balstaties uz divpusējiem tādiem drošības garantijām starp Šveici un Eiropas saimnību. Jūs nevarat visu laiku ierobežot Eiropas Savienības pilsoņu imigrāciju. Jūs varat mēģināt, jums ir šī sistēma, ka jūs ierobežojat uh, imigrāciju no jaunajām Eiropas saimnības teritorijām, Rumānijas un Bulgārijas, piemēram. Bet kāda ir aktuālā situācija? Kādā veidā jūs plānojat tad, uh, piemērot šeit šos darba tiesību noteikumus un imigrācijas noteikumus? Vai jūs esat plānojuši kaut kādā veidā uh, vēl ļoti sašaurināt šo loku un noteikt lielākus ierobežojumus? Un vēl Nu, kā tad ir īsti jūs vērtējums par jūsu līdzdalību Eiropas iekšējā tirgū? Jūs sakāt, pa pusē jā, pa pusē nē, 50, 60, kāds šis ir procentu sadalījums šobrīd un kāds būtu mēķis vēlamais skaitlis, ja dalē, daļa. Lūdzu, vārds jums. Thank you. um, um, Madam Gomez, peut-être que... Gomez kundze, runājot par tiesu. Šis eh, jautājums. Uh, tiesas jautājums eh, nekad nav apspriests eh, apspriests vai apstrīdēts eh, esošajā mandātā, kas mm, attiecās uz tiesas uzdevumu. Tas ir vienīgā institūcija, kam ir tiesības inter interpretēt attiecīgās tiesību normas. Bet par šo mm, pilsoņu sentimentu. Šeit ir varbūt saistība arī ar Sveicis mentalitāti, ka ār, ārvalstu tiesa viņiem nešķiet kā vienīgais mehānisms, kas varētu attiecīgi lēmt. Šeit mums ir jāatcaucās ar attiecīgo mūsu kultūru. Mums ir pārsvarā republikāņu tāda kultūra. Mums daudzu simtu gadu garumā nav bijusi liela ietekme. Vienīgais šeit mēs varam pieminēt austriešu tiesas ietekmi ietekmi, un tad eh, šeit ir tāds eh, ļoti eh, pastāvošs tāds elements, un mēs, mums ir savas tradīcijas un tā tālāk. Protams, mēs uzskatām, ka varbūt jāievēro arī mēroga ekonomija, no otras puses ir, protams, arī Portugāls un citu valstu valstspiedrīgie, bet katrā ziņā visas šīs lietas nedrīkst ietekmēt mūsu fundamentālos principus. Jendruševskas kundze Šveices valdības pozīcija ir ļoti skaidra. Mēs vedam kampaņas šajā virzienā un arī es pats esmu teicis daudz desmits runu un tāda ir mūsu politika. Tā nav izvēlēšanās voluntāra, tas ir lēmumu process. Un šis lemšanas process satura mūsu valsti kopā. Atkal mums nav nekas, vienīgais, kas mums ir kopīgs, ir politiskās institūcijas Šveice. Un Tas arī bija pirms polijas parādīšanās uz kartes. Mums ir nacionālā vienība, vienotība. Uh, citās valstīs pieņem lēmums parlaments, mums tas ir referendums, un šveicieši septiņas reizes ir balsojuši par akī un piecas reizes par brīvu pārvietošanos cilvēku brīvprāt. Uh, un nav tik daudz valstis Eiropas Savienībā, kas ir veduši referendumu par šo brīvo pārvietošanās un, un guvuši jāatbild par eh, cilvēku brīvu pārvietošanos. Mēs esam daļa no Eiropas, mēs arī jūtam tās pašas bažas un nu, mēs uzskatām, ka rītdien varētu būt grūtāk nekā šodien. Un, uh, šī attieksme par brīvo pārvietošanos tā ir raksturīga ne tikai Šveicē, bet arī visam uh, kontinentam. Vienīgais Šveice ir referenduma valsts, un tāpēc es arī vaicāju citiem, kas tad notiks, ja atbildēs jā uz šo priekšlikumu, un priekšlikums ir ieviest ierobežojums, uh, un ko mēs varam darīt. Valdība ved kampaņas, parlaments arī strādā, arotbiedrības, darba devēju asociācijas arī visi grib mm, uzturēt brīvo pārvietošanos. Un mēs negribam šos ierobežojumus, par kuriem piedāvā balsot šajā referendumā. Mums nav brīva pārvietošanās pakalpojumu jomam, un tikai preces, kas skar mūs. Par pakalpojumiem mums nav līgumi, un par kapitālu arī nav brīva aprit. Un trešais jautājums, ko uzdeva Gomes kundze par paradīzi, nodokļu paradīzi. Mēs, mums, godīgi sakot, ir diezgan augstas nodokļu likmes un arī kapitāla uzturēšanas cenas. Mums ir tāda sistēma, un Šveicē Um, tiešā veidā neapkalpo jūsu bankas kontus. Mums šeit ir noteikti finansiālās atbilstības likumi, kas ir jārespektē, tāpat kā visā kontinentā problēma tāda, ka bieži šīs normas tiek pārkāptas un tagad ir reformas un sarunu mandāts. Uh, es gribētu jums atgādināt, tad ir uh, attiecīgi šis līgums tiek apspriests par uh, fiskālā režīma un sadarbības paplašināšanu un uh, Mēs gribam no sākuma saņemt šos nodokļus, pēc tam atkal attiecīgi atmaksāt tos, un, protams, mums ir konfidencialitātes normas, mums ir ļoti daudz dažādi līgumi, un kur mēs esam atgriežuši atpakaļ ļoti daudz eh, simts nodokļu nacionālām valdībām, mums ir noteikti standarti, mēs arī attiecīgi uh, izglītības programmas izvedam, un Šveice ir ļoti labi ap, apzinās, ka vējš, vēja virziens ir mainījies, mēs sadarbojamies, tas, protams, paņems kaut kādu laiku, bet mēs esam vienās pozīcijās, vienā laivā, un mēs gribam, lai galu galā būtu izveidoti starptautiski standarti, jūs teicāt, runājāt par um, šīm te kanāla salām, es varu pateikt arī mm, to pašu par Singapūru. Uh, un ja eh, Šveice ir iesaistīta informācijas apmaiņas apritēs, eh, ja ir noteikti nosacījumi, tad Šveice piedalās, un šeit ir arī radikāls izmaiņas Šveices pozīcijā notikums. Tomēr eh, runājot par fiskāliem režīmiem un ētikas kodeksiem, tagad notiek arī sarunas ar Eiropas Savienību. Es ceru, ka mēs atradīsim risinājumu abām pusēm, kas būtu piemērots. Un tad eh, bija jautājums par Transnistru. Mums eh, bija eh, diskusija par šo jautājumu. Jāsaka, tagad ir divu gadu prezidentūra, un tā ir ilgāka prezidentūra, stabilāka nekā tas, ko mēs pieņēsim sarunā, kontekstā runājam iepriekš. Šeit ir īpaši uh, Šveices pārstāvji gan šajā Piedņestrā, gan arī Kaukāzā un arī Serbija, Serbijas svēstnieks ir īpašais pārstāvs Piedņestra. Un Serbija arī veic šo vingrinājumu kopā ar mums Piedņestra. Ļoti svarīgi būtu ņemt vērā arī Krievijas pozīciju 5 plus 2 formātā. Piedņestras jautājums arī mm, kaut kas tāds, kur viņi piedalās. Um, mēs esam apturējuši lemšanu par Ukrainu, tāpēc, ka tas ir ārpus mūsu asociācijas līguma konteksta. Un turpināsim strādāt ar Krieviju, lai izvairītos no kritiskām situācijām, lai mēs nepārkautu demarkācijas līnijas un lai turpinātu šo darbu ir eh, nepieciešams arī šogad un nākamgad eh, sadarboties ar Serbijas prezidentūru. Jā, Švābkungs, mēs jau nenām par to, kāds būs referenduma iznākums, bet vēlreiz. Valdība ir skaidrs, te ir tikai jautājums par to, un valdība ļoti ir aktīvi iesaistījusies, un ne tikai valdība, bet arī plašāk jau arī arotbiedrības, lai tomēr mēs esam, protams, pret šādu kvotu ieviešanu, bet tas arī reizē jāsaprot. Tā ir šveiciešu tautas reakcija šobrīd, šis pieprasījums par referendumu pret globalizāciju. Un darbspēka migrācija ir darbniekiem, darba ņēmējiem šeit šobrīd ļoti sāpīga, un, un tas ir nozīmīgs jautājums, bet tie ir papildus vēl citi aktuāli jautājumi. Vēlreiz, es vēlos jums atgādināt tās, ka Šveice jau vairākas reizes ir noturējuši šāds referendums tieši par šo precīzi šo pašu jautājumu par uh, par personu brīvo pārvietošanos. Un līdz šim vienmēr Šveica sacīja, ka viņi to atbalsta. Un es arī pats atbalstu valdības uh, pozīciju, un es tomēr arī tautu apstiprinās valdības pozīciju. Nu, ja tauta teiks nē, viņiem būs cita pozīcija, tad būs arī jādomā savādāk, bet es nedomāju, ka tā būs. Hembalkungs, jūs vaicājāt, kā mēs kontrolēsim imigrāciju de facto? Mm un tradicionāli Rumānija, Bulgārija, arī Horvātija, tad ir šie pārējais periodi, par kuriem tiek vests sarunas šobrīd. E, cilvēki, kas ierodas Šveicē, skaitlis šeit nav nekādi ierobežojumi. Mums bija trešajām valstīm šādi limiti. Tad, kad no trešām valstīm, tad viņi ierodas saskaņā ar kvotām un, un ir noteikti ļoti sarežģīta procedūra, lai viņi varētu ierasties pie mums. Uh, viņiem ir jānorāda, ka mm, šeit viņi ir ieradušies noteikti iemeslu dēļ. Šveicis iedzīvotāju attieksme ir šāda. Ja jūs lasīsiet pakalpojumu direktīvas modifikāciju, kas šobrīd tiek apspriestas Eiropas Savienībā, tad mūsu risinājumi ir ļoti līdzīgi pakalpojumu direktīvas risinājumiem. Uh, galvenais ir nodrošināt, ka tie uzņēmumi, kas strādā Šveicē, tie, tie strādā ar, mm, saskaņā ar likumdošanu, minimāla alga tiek respektēta, un mm, lūk, šāds mehānisms darbojas Šveicē. Cilvēki un, un kaimiņu valstīs arī īpaši nav apmierināti dažkārt ar šādu lēmumu. Mēs neapstrīdam cilvēku brīvo pārvietošanos kā tiesības, bet ja jūs dodaties strādāt uz kādu valsti, tad jūsu darba devējiem būtu jāciena visas darba tiesību normas, piemēram, normas par minimālo algu. Es ļoti ceru, ka es neesmu atbildējis, neesmu aizmies atbildēt ne uz vienu no jūsu jautājumiem. Ja ne, tad esmu gatavs turpināt atbildēt. Paldies, valsts sekretāra kungs, paldies mūsu kolēģiem un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim sadarbību, un esmu pārliecināts, ka izaicinājumi gaida mūs abās pusēs. Lielas paldies! Well, colleagues, um, we have... Sveicināti, kolēģi! Mums ir tas priekšēt sveikt, un es vēlos īpaši sveikt Masūd Barzānī kungu, kurš ir Irākas kurdu reģionālas valdības vadītājs. Šis ir Irākai visizaicinošākais laiks. Un rezultāti ir labie signāli no jūsu teritorijas, ka ir cerības uz mieru. Mēs labi zinām, ka Kurdistānas reģionālā valdība palīdzēja veidot labas attiecības federāla valdība Irākā un svarīga kaimiņu valsti, respektīvi Turcija. Līdz ar to jūs esat eh, starp tiem, kas sniedz eh, aktīvu atbalstu lielam skaitam bēgļu no Sīrijas. Jūs organizēsiet vēlēšanas šī gada aprīlī un cerams, ka efektīvā varas sadalas sistēma starp dažādiem grupām Irākā uzlabos situāciju. Mēs vēlētos jūs uzklausīt, jūsu viedokļus par to, kā atjaunot drošību un stabilitāti Irākā, veicināt samierināšanu, lai tas nāk par labu visiem Irākas iedzīvotājiem. Es vēlos informēt eh, kolēģis par divām lietām. Pirmkārt, arābu valoda ir 20 piektajā kanālā dzirdam, un viņa augstībai jādodas prom precīzi piecos. Tas ir pats vēlākais, jo jāpaspēj uz lidmašīnu. Es aicināšu jums eh, šobrīd izteikties. Lūdzu, vārds jums! Paldies par to, ka uzaicināt mani uz šo sanāksmi.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 un bez šaubām Eiropas Savienība spēlē ļoti svarīgu lomu. Un šeit mēs saskatām ļoti lielu potenciālu sadarbībai starp Eiropas Savienību un e, reģionālo un federālo Irākas pašvaldību kopumu. Un visās jomās mēs varam sadarboties un arī tirzniecības un ekonomikas jomā. Un kā jūs zināsiet, ir nolīgums, ir vienošanās starp Irākas federālo valdību un Eiropas Savienību. Un mēs ļoti ceram, ka Kurdistānas reģionam arī būs noteikta loma, ko šis reģions varēs vēlēt nolīguma um, kontekstā, lai mēs varētu stiprināt sadarbību starp mūsu reģioniem un parlamentiem attiecīgi. Es eh, šeit gribētu jūs informēt īsumā par traģisko situāciju, kas eh, šobrīd ir Kurdistānā. Kurdi cieš no no eh, dažādām vardarbības naidīguma kampaņām, kas ir vērstas pret Irākas kurdiem. Mēs esam ķīmisko ieroču upuri un arī mūsu sievietes un bērni cieši. Um, mums 1989. gadā bija ļoti traģiska kampaņa, un, kas ir vērsta pret kurdiem, un tā rezultātā ļoti daudz cilvēku pazuda bez vēsts. Un mēs esam 4000 līķu esam atraduši uh, dienvidos. Un uh, mēs joprojām turpinam meklēt arī citus cilvēkus, kas ir pazuduši bez vēsts. Un šobrīd arī mm, pieci, ir pieci tūkstoši cilvēku Halabžas pilsētā ir konstatēta, šie līķi ir atrasti Halabžas pilsētā un ir bijis vērsts ķīmisko ieroču uzbrukums par šiem cilvēkiem. Kurdistānas reģionā mēs esam pieņēmuši tolerants principu un mēs arī pieņemam savstarpēji vienu tautu otru. Un 91. gadā um, mēs esam bijuši pakļauti ciešanām, tomēr mēs neesam vardarbīgi, mēs negribam atriebību un uh, un arī pēc 2003. gada tāpat. Tieši otrādi, mēs gribam pāršķirt šīr, eh, to eh, labs pusi, un mēs gribam sākt jaunu labs pusi mūsu sadarbībā, mēs gribam savstarpēji saprast viens otru, un mēs esam atlikuši pagātni malā, un mēs eh, kopīgiem spēkiem cenšamies mīkstināt mūsu tautas ciešanas un vērsties uz nākotni, pateicoties šādai iecietības politikai. Uh, Kurdistāns reģions eh, varētu spēlēt arī tādu eh, drošības un stabilitātes parauga lomu. Šeit ir starptautiskie uzņēmumi, kas nāk no dažādām valstīm, un eh, šie uzņēmumi varētu arī investēt šajā Kurdistānas reģionā Irākā, un tas arī notiek. Un tagad es gribētu dot jums tādu vienkāršu piemēru, kas apmēram jums varētu ilustrēt mūsu e, attīstību. Pirms 2003. gada uz vienu cilvēku ieņēmums bija 500 dolāru, un tagad, tagad ir 5000 dolāru. Mēs esam, mēs cenšamies atjaunot demokrātiskās institūcijas mūsu institūtā, un mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Mēs atjaunojam šīs institūcijas, un um, nepieciešama šī palīdzība, lai atjaunotu šīs institūcijas, pamatojoties uz solīdas un mūsdienīgas bāzes, un tāpēc mums nepieciešama jūsu pieredze šajā jomā. mēs eh, gribētu, lai jūs būtu solidāri ar Kurdas, Kurdistānas tautu. Uh, lai mēs varētu cienīt mūsu tiesības un arī vajadzētu īstenot visas pasākumus un visus centienus, lai atzītu to, ka ir bijis genocīds pret tautu, Kurdistānas tautu, kurdiem. Un mēs gribētu vēl lūgt lai jūs sadarbotos ar mums, lai būtu atvērta īpašā Eiropas Savienības pārstāvniecība mūsu reģionā, jo šāda es pārstāvniecība mūsu teritorijā ļautu stiprināt gan ekonomiskās, gan tīniskās saiknes starp mūsu reģionu un Eiropas Savienību. Un vēl mums ir cits lūgums. Mēs gribētu, lai jūs atbalstu sniegtu uh, šim politiskajam procesam, lai Irāka būtu demokrātiskāka, lai būtu e, jauna konstitūcija un arī cīņa pret terorismu tiktu stiprināta. Diemžēl terorisms ir kļuvis par tādu fenomenu, kas tagad skara visu pasauli, kas apdraud visu uh, pasauli kopumā. Mēs esam cietuši eh, ļoti smagi no terorisma un turpinam un vēlamies turpināt cīņu pret terorismu. Mums nav cits izvēles un mums ir eh, noteikti visiem spēkiem jāapkaro un jāvēršās pret terorismu. Un kā jau es jums teicu, mēs Eh, esam tolerants kultūru ieviesuši. Mums arī reliģijas brīvība ir un sievietes ir atraduši savu vietu mūsu sabiedrībā un mūsu institūcijās. Un pateicoties šādai politikai un pateicoties arī drošībai un stabilitātei mūsu Kurdistānas reģiona, mēs esam uzņēmuši desmit 250 tūkstošu bēgļu, pārsvarā sīrieši, eh, tur ir gan arābi, gan arī kristieši šo bēgļu starpā, un vēl 200 tūkstoši brāļi arābi no eh, centrāla Irākas un no dienvidu Irākas ir atrodas tur un viņi ir ieradušies no šiem citiem reģioniem pie mums, lai meklētu patvērumu un stabilitāti. Un šajā Kurdistāns reģiona starp irākiešiem ir apmēram 10 tūkstoši kristiešu. Arī viņu ģimenes ir piesaistījušas 26 eh, tūkstoši citu kopējo ģimenes locekļu. Tātad ir ģimenes locekļi kopā ar šiem citiem bēgļiem, kas ir ieradušies no citiem reģioniem. Un vēl ir 15 tūkstoši bēgļu no reģiona kopumā, kas ir ieradušies pie mums citu grūtību dēļ. Tātad mūsu reģions ir kļūst par bēgļu patvērumu reģionu. Mēs esam uzņēmuši citus īrāks iedzīvotājs no citiem reģioniem. Un neraugoties uz to, starp starptautisko organizāciju atbalsts nav pietiekams. Un šie bēgļi nesaņem tādu pašu palīdzības līmeni kā bēgļi, kas atrodas citās pasaules malās, citās valstīs. Tad mēs nesaņemam pietiekam daudz starptautisko organizāciju palīdzības un mēs negribam provocēt, mēs gribam turpināt mūsu iecietības un mierīgas līdz, līdzās pastāvēšanas politiku. Un Un kopā ar citiem mēs gribam meklēt risinājumu šai problēmai, gribam stiprināt mūsu institūtus, mēs respektējam konstitūciju, strādājam saskaņā ar to. Bet, kā es teicu, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts un jūsu palīdzība. Paldies! Well, we thank you very much. Jā, paldies! I'm sure that your call set Esmu pārliecināts, ka jūsu aicinājumi ir uzklausīti. Un tagad došu vārdu kolēģiem, jautājumu uzdošanai un komentāru izteikšanai. Mans lūgums būtu censties ierobežot uh, savu jautājumu pusotrā minūtē, jo, kā es sacīju, viņa ekscelencē jādodas prom piecos precīzi. Vispirms došu vārdu Gomešu kundzei pusotru minūtu, lūdzu. Man prieks jūs redzēt šeit, prezident Barzanī kungs. Jūs uzņēmāt mani 2008. gadā, kad es sagatavoju Eiros parlamentu ziņojumu par Irāku. Jau to brīdi varēju saprast, ka uh, kurdu reģionā mums ir vēl viena Irāka atsevišķi drošāka, attīstītāka. Es arī atzinīgi e, vērtēju KRG politiķu lomu federālajā Irākā, lai saglabātu vienotu Irāku. Es apmeklēju Labžu, es atbalstu to, ko jūs sacījāt par to lomu, ko mēs šeit parlamentā var, spēlējam un varam spēlēt, lai varētu risināt genocīdu jautājumu. Arī par kampaņu, kas ir izvērsta pret kurdiem. Tas jau bija arī rakstīts manā ziņojumā, bet es piekrītu, ka mēs varam izdarīt vairāk un mums ir jādara vairāk. Bez tam man ir daži jautājumi. E, jāsaka, mani satrauc tā informācija, ko esmu saņēmusi pēdējo mēnešu laikā kā attiecībā uz demokrātiju un cilvēku tiesībām. Es saprotu, ka jūs nepieciešams mūsu atbalsts eh, pārvaldībā un institucionāls reformās, bet ir ziņojumi, ka ir nopietnas problēmas reģionā attiecībā uz žurnālistiem, kas atklāja korupciju un citādas problēmas, noziegumu pret sievietēm Es zinu, ka jau tiek atzīta tā kā kategorija, bet nekas daudz nav paveikts. Mani citi jautājumi arī ar to saistīti. Ko jūs domājat par gulan kustību Turcijā un ko tas nozīmē kurdiem reģionā, ne tikai Turcijā? Un kāds ir jūsu skatījums uz vienotu Irāku, ņemot vērā šo paplašināts ietekums uh, eh, rezultātu, tā skaitā KGB, KRG kontekstā Irākā. Paldies! Tagad Stevenson kungs, kurš ir Irākas delegācijas vadītājs. Pusotru minūtu, lūdzu. Paldies! Barzānī kungs, jūs vienmēr esat uh, laipni aicināts šeit, es Kurdistānu esmu apmeklējis vairākas reizes Pavisam nesamā bija tas gods tikties ar jums pagājušā gadā novembrī Kurdistānā. Apmeklēju dažus no bēgļu nometnēm, kur Sīrijas bēgļi ir izvietoti. Es domāju, ka mums ir jāpasaka jums paldies, un paldies KRG attiecībā uz to darbu, ko jūs darat bēgļu labā, kā jūs jau pieminējat savā prezentācijā. Šeit runa, šeit runa ne tikai par simtiem tūkstošu bēgļu no citām daļām Irākā, apspiestām, apspiestām minoritātēm, tā skaitā kristiešiem, bet jūs arī globāli tiekat uztvērt kā. Um, droša mm, apmetne bēgļiem. Mums ir nepieciešams sniegt jums lielāku atbalstu, un es to skaidru dzirdu, kā jūs signālu, ko jūs paudāt. Es piekrītu arī Gomeša kundzes sacītājiem, mums ir jāatbalsta jūs un jūsu aicinājumus Anfals genocīdu atzīt. Tāpat es vairāk kārt esmu atkārtojis to, ko jūs tikko sacījāt. Mums ir nepieciešams eh, arī EAS eh, klātbūtu nodrošināt, kur daudzie Eiropas uzņēmumi iegulda Kurdistānā, jo ir svarīgi, lai mēs tur būtu pārstāvēti. Mums ir ļoti saraustīta šī klātbūtne, tik sarežģītās laikā eh, mūsu ārējās darbības dienas eh, Bagdādē. Sarams, vēlamies sniegt visu atbalstu prezidentu Barzani. Paldies Stevensona kungam. Poterinkungs. Paldies priekšsēdētāji. Barzānīkungs, es vēlētos izteikt jums uh, atzinību par to, ko jūs esat izdarījis savai valstī, uh, Irākas ziemeļiem, Kurdistānai. Es pirms trim gadiem Erbiju biju, lielā katoļu baznīcā, un es tiešām tas bija liels iespējas, kā Tik tiešām Kurdistānā ir iespējams eh, musulmaņu pasaulē sadzīvot ar citām reliģijām visaugstākā cīņa, un jūsu brālis, ja es pareizi saprotu, dzīvo Eiropā, Berlīnē. Esmu tur ticies ar viņu. Man ir divi jautājumi. Kādas iespējas jūs redzat sev, savai valdībai, nodrošināt brīvību sev, Irākai, ko tur varat darīt, un kā jūs redzat eh, Sīrijas un eh, Irākas perspektīvas. Ar visu cieņu šie jautājumi jums. Paldies, Fan Bālenkungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, prezidentkungs. No liberāļi solim šeit parlamentā. Mēs e, varam teikt, ka mēs atzinīgi vērtējam to, kā Irāks Kurdistāna esat padarījuši par drošu vietu bēgļiem, un tas ir droši arī jūsu pašu cilvēkiem. Man ir pāris jautājumu. Šis robežas Irākas iekšienē starp kurdu teritoriju un pārējo valsts teritoriju nav vēl nospraust šī robeža kā tā situācija īsti ir šobrīd, vai tas tiks veikts miermīlīgi, it īpaši no centrālās Irākas valdības puses. Otrs jautājums ir tas, cik lielā mērā jūs saskatāt eh, atrisinājumu iespējas konfliktam eh, kaimiņu valstī Sīrijā, ko mēs, jūsuprāt, varam kā Eiropas parlaments, kā Eiropas kopiena darīt. Paldies! Paldies! Van Ordenkungs. Paldies, priekšsarētāji. Sveicu jūs, prezidenta kungs, šeit. Trīs jautājumi man ir. Pirmkārt, kā jūs raksturotu drošības eh, situāciju Irāks kurdu teritorijā, paturot prātā Al-Qaida, PKK atvasinātās organizācijas. Otrakārt, ko jūs varat pateikt par grūtībām, ar kurām jūs saskaraties eh, naftas ražošanā un eksportā? Un treškārt, varbūt tāds plašāks jautājums. Kā jūs eh, prognozējat eh, izmaiņas politiskajā jomā jūsu reģionā tuvākajos gados? Vai jūs domājat, ka kurdu reģions Irākā kļūs autonomāks? varbūt ciešākas attiecības ar Turciju, vai paredzat kādas izmaiņas Bagdādē, kas eh, padarītu jūs pieticīgāks, varbūt kaut kādas eh, cita attīstība jūs padomā. Paldies, Demes Mekar kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsē, eh, prezident kungs. Arī es vēlētos sveikt jūs sirsnīgi šeit Eiropas parlamentā. Protams, ka mēs aizstāvām visu iedzīvotāju pašnoteikšanās tiesības, tāpat arī kurdu tautas pašnoteikšanās tiesības. Jūs esat piedzīvojuši smagu vēsturi un autonomās demokrātiskās iestādes novēl tām visu to labāko. Jūs runājat par valsts iekšienē pārvietotām personām un bēgļiem, kas saņem ļoti maz atbalsta. Es saprotu arī to, ko jūs sacījāt par nepieciešamību atzīt genocīdu. Man ir jautājumi par tādu sākumā plašāku aspektu, par e, cīņu par varu kaimiņu valstī Sīrijā, 2007, kopš 2007. gada jūs esat tuvāk virzījušies Turcijai. Es jau snieguši daudz e, ekonomikas iniciatīvas, bet centrālā valdība Bagdādē ir e, cīnījusies ar Asādu un, un viņu valdības Sīrijā un tāpat arī ar Irānu. Tas ietekmē jūs attiecības ar Turciju. Kā jūs redzat, kā šīs lietas varētu attīstīties reģionā? Kādā veidā tas, kas notiek Sīrijā, ietekmē to, kas notiek jūsu valsts teritorijā? Un kāda ir jūsu attiecības eh, centrāla valdība Bagdādē? Paldies! Šolts kungs! Paldies, priekšsarētāji kungs! Paldies prezident kungs, par jūsu izteikumiem. Mēs arī aktīvi piedalāmies un atbalstam kurdu autonomās teritorijas Irākā izveidi. Es saprotu, ka jums ir izdevies izveidot tādu stabilu attīstību kurdu teritorijā pēdējo gadu laikā, pēdējo desmitgažu laikā tas ir atzinīgi vērtējums. Šeit ir rodas jautājums, kādā veidā var e, nodrošināt veiksmīgu ekonomisku attīstību. Ko ārzem uzņēmumi var darīt jūsu teritorijā, lai e, šie procesi Kurdistānā un Irākā e, veiksmīgi risinātos un palīdzētu atrisināt un uzlabot situāciju Irākā kopumā? Kā savienot jūsu veiksmes uh, ar sarežģīto drošības un e, ekonomikas situāciju citos e, valsts reģionos. Tad vēl globālu politisko un reģionālu politisko aspektu miedarbību. Vai e, pārsniedzot e, valstu robežas, Irāka, Turcija, Irāna, Sīrija, kādā veidā kurdu kopiena var veicināt e, situācijas stabilizēšanos citās valstīs, piemēram, par ekonomiku, cauruļvadu izbūvu starp e, Turciju un jūsu reģionu, kādā veidā tās ir saistīts ar perspektīvām jūsu prātu. Paldies! Paldies! Mums vēl trīs cilvēki sarakstā Pēterle, Tanokungs un Kelerkungs. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Pamatā atkārtošu un izteikšu tikai savu jautājumu. Mani interesē jūsu skatījums uz tādu visaptvarošāku risinājumu kurdu jautājumam šajā reģionā kopumā. Paldies, Tanokungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Prezident kungs, eh, sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā ECR grupas vārdā. Un eh, tiešām jāsaka abrīns par to, ko jūs esat izveidojuši e, Irākas ziemeļos. Tas ievērojami atšķiras no situācijas valsts dienvidos. Es uzskatu, ka ir Anfāls e, kampaņas ietvaros ir jāatzīst veiktais genocīds pret jūsu tautu. Un vēlos pateikt paldies e, par aizsardzību, ko jūsu valdība nodrošināja Sīrijas kristiešu kopienai. Mans jautājums ir saistīts ar referendumu kurdu jautājumā. Mēs jau kādu laiku dzirdam par to. Un jūsu skatījumu uz situācijas un attiecību uzlabošanu ar Turciju, tīpaši pēc cauruļvadu izbūves, es vēlos apsveikt jūs gan par šo jauno cauruļvadu, kas ir izbūvēts, gan arī to, ka tas ir uzlabojis situāciju un attiecības ar Ankaru. Varbūt jūs varat izteikt savus komentārus. Paldies Tanakungam! Kelam kungs. Paldies, eh, prezident kungs. Vēlos sveikt, tāpat kā kolēģi, jūs šeit. Un var, jūs tiešām to esat pelnījis, jo jūsu valdība ir parādījusi, ka tik tiešām var panākt ievērojams uzlabojums un atrisināt problēmas konstruktīvā, pozitīvā veidā. Mans jautājums ir Kāda ir jūsu attieksme eh, attiecībā uz tuvajām parlamentu vēlēšanām Irākā? Vai jūs piedalīsieties tajā, kā jūs saskatāt um, tuvās nākamās valdības perspektīvas? Un precizēt, kāda palīdzība būtu visvairāk nepieciešama. Un treškārt, naftas cauruļvads, naftas jautājums, par to jau pieminēja iepriekšējā runātāja. Vai jūs sagaidat uh, kādus uh, vienošanās eh, panākšana ar Bagdādas valdību par eh, naftas sadalī vai vienošanos par to, kā nākotnē izmantot eh, naftas eksportu. Paldies! Paldies! Un tik tiešām pats, pats, pats pēdējais kolēģis Belderkungs. Paldies, priekšsarētāji. Tik tiešām ir prieks jūs redzēt. Atkal šeit esam jau vairāk kā ticies ar jums pagātnē, piemēram, Kurdistānā. Un man bija prieks arī apmeklēt Kurdistānu kā kristietis, kā protestants. Labklājība, kāda ir kristiešu kopienas minoritātes kopienā, jūsu teritorijā, pat vecākās kristiešu kopienās Irākā. Kādā veidā jūs plānojat integrēt šo kristiešu minoritāti, jo esmu dzirdējis, ka eh, kristieši virzās vairāk uz rietumiem. Varbūt tas varētu nākotnē nozīmēt Irāku bez kristiešiem. Tas tiešām būtu liels zaudējums kultūrai un valsts labklājībai, manuprāt. Uh, Kādā veidā jūs integrējat eh, kristiešu minoritāti Kurdistānā? Esmu dzirdējis informāciju, kas rada zināmas bāžas. Es vēlētos dzirdēt no jums par šo situāciju. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Jums ir vesels saraksts ar jautājumiem un daudz slavas vārdu par to, ko esat paveicis. Uh, Un tagad lūdzu došu jums iespēju uh, atbildēt jautājumu. Neaizmirsiet, ka jums ir lidmašīna vēl jāpaspēj. Lūdzu. شكرا جزيلا على ما تفضلتم به من توجيه أس... Liels paldies jums visiem par visiem šiem jautājumiem. Es uh, centīšos arī atbildēt. Vispirms eh, pirmais jautājums, ko uzdeva Gomes skundze. Mēs eh, gribētu stiprināt institūcijas. Mēs jau esam sākuši šo darbu. Mēs gribam saglabāt arī brīvību publiskām institūcijām. Mēs arī uzskatām, ka katrs kura teritorijas iedzīvotājs ir brīvs savā izvēlē. Ir iespējams brīvi domāt, brīvi vērtēt kultūras vērtības, protams, ir arī bīstamība. Ir šeit dažādi riski, bet tomēr mēs gribam iesaistīt visus likumīgā veidā, un vēl mēs cenšamies cīnīties pret dažādiem pārkāpumiem, pret noziedzību, ir arī tiesas un tiesu vara. Un ir jādod pārliecība, ka visi, kas ir padarījuši noziegumus, tiks arī sodīti, kā pienāks saskaņā ar likumu. تقريبا مشتركة ولذلك أحاول أن bija jautājumi, kurus, kas atkārtojas, un es centīšos arī dot tādu vienotu atbildi. Atbildēšu, centīšos atbildēt uz to, kas tika vaicāts par situāciju Sīrijā. Mums tas ir ļoti aktuāls jautājums un ir situācija Īrākā saistībā ar Sīriju ir satraucoši un kurdu teritorijā mēs vērtējam, ka tas viss, kas notiek Sīrijā, tas ir ar tieši ietekmi uz mūsu teritoriju. Un kopš 26. septembra pagājušā gadā ir bijis terorisma akts un uh, Un šī teroriskā akta veidotāji nākoši no Sīrijas. Mēs esam noraizējušies par drošību mūsu valstī. Tad rodas jautājums, kādas mums ir alternatīvas. Ir dažādas organizācijas, dažādas teroristu grupas, teroristu mītnes, kas darbojas aktīvi Sīrijā noteiktos reģionos un attiecīgi ir islām dominētas grupas un arī Alkaida paliekas un šīs teroristu grupas pulcē ap sevi teroristus, kas apdraud arī mūs, tos, kas dzīvo kurdu teritorijā, un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam dot iespēju šiem grupējumiem. Mēs arī nevaram pieņemt visu šo cilvēku nogalināšanu, arī uzbrukumus nevainīgiem cilvēkiem. Un tāpēc šeit arī mēs uzskatām, ka Sīrijas iedzīvotājiem ir pienācis brīdis lemt pašiem par savu nākotni. Bet es nebūtu pārāk optimistisks, kaut gan mēs zinām, kā noris Ženēva divi sarunas. Mēs e, gribam visādā veidā palīdzēt gan humanā ziņā, gribētu palīdzēt saviem Sīrijas brāļiem, kam ir nepieciešama šis e, humanā palīdzība no Arābu pasaules puses. Irāka un Sīrija. Katrs Irākas pilsonis ir pelnījis zināt, kāda ir iespējama alternatīva. Viņiem nav skaidra šī situācija ka ir iespējams šāda alternatīva kā miermīlīgi spēki, organizēti spēki, kas būtu alternatīva teroristiem. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem Un nekādā gadījumā mēs nevarētu pieļaut tā, tādu situāciju, ka organizācijas, kas ir saistītas ar Al-Qaidu, ka, ka tās varētu aktīvi darboties mūsu robežu teritorijā. E, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un ko mēs varam teikt? Uh, Mēs tikai gribētu atbalstīt to, ka Sīrijas iedzīvotāji lemtu paši par savu likteni, ka viņi būtu brīvi no jebkāda teroristu grupējuma ietekmes. Un vēl kāds jautājums par iekšējām Irākas robežām. 142. konstitūcijas punkts, es runāju par Irākas valdību. Tas pārēdz, ka vajadzētu normalizēt situāciju reģionos, jāuzlabo demografiskā situāciju un tāpēc ir, ne, tāpēc ir nepieciešams paredzēt referendumu. Un Mēs esam atbalstoši. Mēs uzskatām, ka ir jānostiprina kurdu identitāte. Tātad 140 konstitūcijas pantā ir rakstīts par kurdu pašnoteikšanās tiesībām, bet eh, mums nav īstas alternatīvas. Mēs nevaram pateikt, ka lūk šī pilsēta vai šī province piedara Kurdistānai. Mēs respektējam mūsu iedzīvotāju brīvu izvēli. Un tāpēc mēs pieprasām, lai 140. pants tiktu tiktu piemērots, jo tieši šis pants dod iespēju attiecīgās zonas vai teritorijas iedzīvotājiem noteikt savu valstisko stāvokli un piedarību. Jūs uh, lūdzāt, lai es aprakstu drošības situāciju, kā ir ar PKK, ar Alkaida, ar naftu, nafts ieguvi. Runājot par drošību Kurdistānā, ko es varu teikt? Es nevarētu apgalvot, ka drošība ir simtprocentīgā līmenī, tomēr man šķiet, ka uh, teroristi nevarētu veidot savas bāzes uh, Kurdistāna. Kirkukā vai kādā citā pilsētā tā mm, praktiski nav iespējams teroristiem tur veidot šīs pilsētas kā savas bāzes, nav iespējams. Jo, jebkurā gadījumā, viņu kustības tiek uzraudzīts 29. jūlijā, arī mums bija akcija, un situācija Kurdistānā varbūt ir relatīvi laba, tomēr te ir arī dažādi uzņēmumi, daudzi uzņēmumi, varbūt simts pat, kas ir attiecīgi aktīvi, un tas liek mums domāt par stabilitāti un drošību Kurdistāna. Alkaidā Kurdistānā nav pastāvīgās bāzes, tas ir pilnīgi skaidrs. Un ir noteikta klātbūtne pierobežu zonās un PKK tur arī ir konstatēti. Un uh, katrā ziņā ir arī noteikti sadarbība ar Turcijas valdību. Politiskie procesi virzās, lai arī ar grūtībām. Un mēs no savas puses arī esam gatavi sniegt ieguldījumu šajā procesā. Par naftas produktu eksportu. Atkal Irākas konstitūcija mums ļauj eksportēt mūsu naftu. ir noteikts normas valsts konstitūcija, kur ir rakstīts, ka gāze un nafta ir Irāks tautas īpašums. Šeit nav nekādu bažu vai šaubu. Un tas, kas nāk no Kurdistānas, visa nafta, kas atrodas zem zemes, uz šo te uh, resursu, mums ir tiesības un, attiecīgi, ar Irākas valdības atbalstu mums ir iespējams eksploatēt šīs atradnes. Ir likums, kas to regulē. Un 2007. gadā premjerministrs ir parakstījis noteiktu likumu, un tur ir pielikums, kas regulē šo jautājumu ir eh, arī centrāla valdība un provinces valdība ar savām attiecīgām tiesībām ir iespējams nodot kontraktu uzņēmumiem, kas darbojas naftas ieguvas joma. Un tas ir iespējams līdz ar šī līguma stāšanos spēkā. Un uz šo brīdi mēs respektējam konstitūcijas normas. Un mēs esam konstatējuši, ka naftas eksports tiek veikts arī caur Turciju. Tur... Un tad ir delegācija, ko atveda premjerministrs Bagdādē, ir bijušas kaut kādas sarunas, kas ir veltītas šim jautājumam. Un līdz ar to ir vēlēšanās arī noslēgt eh, vēl vienu līgumu katrā ziņā visa šīs darbības notiek stingri saskaņā ar mūsu konstitūcijas normām. Mēs nevaram ignorēt konstitūcijas pāntus. Tālāk par geogrāfiju, reģionu geogrāfiju, vai tā tiks modificēta, ņemot vērā notikumu gaitu. Runājot par nākotnes perspektīvu, um, mūsu horizons tuvākajiem 20 gadiem liek mums domāt, ka varbūt būs ļoti lielas izmaiņas, bet kādā veidā es nevaru jums tagad pateikt. Kas attiecas uz provinces situāciju? Šeit, e, dāmas un kungi, man jāsaka, ka Kurdistāna ir tāda valsts, kurai ir tādas pašas tiesības kā citām tautām, citām nācijām. Arī blakus esošām nācijām ir tieši tādas pašas tiesības. Mums nav ne vairāk, ne mazāk. Mums ir tieši tas pats. un mēs nevaram neko pieprasīt bez referenduma. Mēs nevaram aptaujāt eh, kurdas iedzīvotāji, kurdistāns iedzīvotājs, vai viņi grib neatkarību. Un šī realitāte ir ļoti smaga, un tā arī ir apgrūtināta ar tiesību un normām. Kurdistānas iedzīvotāji ieguvuši ir zināmu neatkarību, bet tas ir caur dialogu, caur miermīlīgu procesu, caur dažādām sabiedrošām sarunām. Uh, un nekādā gadījumā šo jautājumu, šāda veida jautājumu nevarētu regulēt ar vardarbību vai armijas palīdzību. Cilvēkiem tiesības uz brīvību ir leģitīmas, un tas ir jārespektē, un kā jau es teicu, mums ir jāciena šīs tiesības gan miermīlīgā, gan demokrātiskā veidā. runājot par atentātu Bagdādi. Es gribētu jums teikt, ka šī situācija dažādos Irākas reģionos ir ļoti sarežģīta, ir terorisms noteiktos rajonos, un mēs skaidri to redzam. Un tāpēc cīņa pret terorismu nebūt, nav gala. Un nevienmēr mēs piekrītam Bagdāda. Kaut gan mēs sadarbojamies šajā cīņā, ļoti konstruktīvi. Mēs gaidam nākamās vēlēšanas, kas notiks 30. aprīlī, un mēs ļoti ceram, ka šajās vēlēšanās mēs iegūsim kaut kādu jaunu stimulu Irākā politiskās sociālās reformas notiks arī mūsu reģiona Kurdistāna mēs negribam izvairīties no problēmu risināšanas. Mūsu autonomā valdība tuvojas Turcijai ekonomisku iemeslu dēļ, un tā ir taisnība. Tā tas ir, ka ir zināms lietas, kas mūs stimulē sadarboties ar Turciju un mūsu attiecības netraucē nevienam mūsu attiecības ar Turciju. Mēs gribam tās stiprināt, mēs uzskatām, ka tādā veidā mēs sniedzam papildus stabilitāti mūsu reģionam. Būs arī tāda saites stiprināšana starp Kurdistānas eh, reģionu, Irākā un Turciju. Un to mēs gribam visu darīt miermīlīgā gaisotnē, miera labad. Vēl. Well, bija jautājums par Sīriju, bet šķiet, ka es jau esmu par Sīriju atbildējis, ka atbildēju uz iepriekšējiem jautājumiem par šo pašu tēmu. Un vēl vaicājāt, kādā veidā mēs varētu dot ieguldījumu situācijas normalizācijai citos reģionos. Uh, Eh, kopš mēs ievēlējām centrālo valdību, mēs izvēršam cīņu pret terorismu, un es jau teicu, ka arī mēs esam gatavi rietumu operācijās piedalīties pret terorismu. Mēs eh, īpaši gribētu pierobežas un zonu akcentēt un Mostudas provinci. Es uzskatu, ka šo problēmu nevarētu atrisināt tikai ar spēku. Ir arī politiskās, ekonomiskās reformas, kas ir vajadzīgas, tāpat arī sociālās reformas. Visi šie aspekti ir jāizlīdzina, jāsabalansē. Un tā mēs cenšamies arī rīkoties mūsu autonomajā Kurdistāns apgabalā. Mēs esam gatavi atbalstīt Bagdādi cīņā pret terorismu. Mēs to esam gatavi visus līdzekļus kādā veidā kurdi varētu spēlēt lielāku lomu šajā reģionā pret Sīriju, pret e, Irāku kopumā un Turciju. Mēs uzskatām, ka e, visas šīs robežas, mūsuprāt, e, tās mēs varam pielīdzināt arī Eiropas robežām, teiksim, Beļģija, Francija un tā tālāk. Mēs normalizējam situāciju ne tikai kurdu vārdā, bet arī, lai otrai pusē būtu labi. Uh, Un būtu labi, ja robežas var nebūtu, ja visas valstis eh, kopā sadzīvotu tā kā Eiropā. Nav labi, ja ir šāda atšķirtības politika starp atsevišķām valstīm, nevajadzētu cīnīties viena pret otru, tas ir šķērslis cilvēku brīvai pārvietošana, un es nedomāju, tomēr es nedomāju, ka mēs varēsim mainīt šīs robežas kaut kādā veidā un vēl jo mazāk ar militāru spēku palīdzību. Pagātne ir pagātne, un šodien ir iespējams sadarboties, un ir starp, sadarbības starp kurdiem un citām kurdu teritorijām citās valstīs un arī starp valstīm kopā, un ir nepieciešams veicināt šo kulturālo dialogu. Lūk, tāda ir mana vīzija, kā varētu atrisināt kurdu problēmu visā reģionā, visā globālā eh, tādā nozīmē, un es domāju, ka risinājums ir caur pašnoteikšanās tiesībām. Te nevarētu būt vardarbība, nevarētu, nedrīkstētu ķerties pie ieročiem, tikai caur dialogu ir iespējams atrisināt šo problēmu. Un vēl es domāju, ka nākotne parādīs, ka man ir taisnība un arī ļaus realizēt to, ko mēs vēlamies ir valstis, kas nevar šo Kurdistāns situāciju pieminēt vai nosaukt. Bet nekādā gadījumā mēs nedomājam, ka mūsu situācija jābūt slikt, pasliktinošai pret citiem. Mēs um, meklējam risinājumus, bet katrā ziņā Mēs negribam mazināt stabilitāti nekurdiem, nekādiem citiem, kas atrodas apkārt mums. Jūs uzdevāt arī jautājumu, vai, vai kāda ir mana pozīcija par nākamajām vēlēšanām 30. aprīlī būs vēlēšanas, un kurdi arī piedalīsies noteikti. Noteikti mums būs arī kandidātu sāraksts komisijai, būs arī neatkarīgi kandidāti neatkarīgai vēlēšanu komitejai vai komisijai, un būs vēlēšanu rezultāti, kas varētu arī modificēt politisko peizāžu. Mēs gaidām šīs vēlēšanas un gaidām arī rezultātus. Ir skaidrs, ka ir tāda alianse šobrīd, bet pēc vēlēšanām viss var mainīties, varētu veidoties arī jaunas alianses. Es jau teicu par naftas eksportu. Uh, mūsu premjerministrs uh, bija devies uz Bagdādi, piedalās tur pastāvīgās sarunās, meklē risinājums, uh, kas varētu apmierināt abas puses, un arī mēs tur piedalāmies, esam elastīgi. Tomēr mēs pastāvām uz savām konstitucionālām tiesībām, izmantot arī mūsu zemes resursus, arī naftas resursus un par kristiešiem. Ir 2000 kristiešu ģimenes Kurdistānā. Un tagad šīs ģimenes ir daudz vairāk. Un šis Šeit ir šie kristieši, kas ir vietējie kristieši, kas ir radušies un bijuši vienmēr mūsu teritorijā, un mēs gribam dot visus nepieciešamos resursus, lai saglabātu mieru. Mums ir tāda kā misija nosargāt mieru. Mēs uh, Kurdistāna dodam visu nepieciešamo mūsu kristiešiem. Mēs gribam, lai kristieši pie mums paliek, gaidot, kamēr situācija uzlabojas pārējā Irākas teritorijā. Bet, ja viņi vēlas palikt Kurdistānā, viņi ir gaidīti un laipni aicināti arī palikt Kurdistānā. Mēs neliekam šķēršļus, negribam, lai viņi emigrē. Un es domāju, ka būtu arī labi, ja jūs veicinātu šos procesus. Un vēl es ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Varbūt es kaut ko esmu aizmirsis. Bet tādā gadījumā es atvainojos un liels paldies par uzmanību. Prezident Barzani, thank you. Paldies mums, prezident Barzani. Nu, mēs skaidri un nepārprotami saprotam jūsu vēsti. Un mēs vēlam jums visu labu izdošanos arī turpmāk. Lai jums izdodas noturēt mieru jūsu valstī un jūsu darbos. All the time, right? Yes, perfect. Thank <laughs> you, Mr. President. colleagues, let's uh, move on. Kolēģi, atsāksim darbu nākamais punkts. Pašnicības ziņojums par Eiropas Savienības ārpolitiku, kultūru un reliģijas daudzveidību iezīmētā pasaulē. Un referente mums ir Marieta Gianaku. Un došu vārdu viņai. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis ir mūsu pašas cindzīves ziņojums. Un es uzskatu kopumā, tas sniedz tādu pārskatu par um, mm, aktuālo situāciju, kas jums labi zinām. Uh, par uh, reliģisko, kultūrālo arī nesēju atbildību darbībām un par to, kādā veidā mēs varam parakstīt nolīgumu arī starp valstīm un reliģiskām organizācijām. Te ir runa par vairākām tēmām un tematiem un uh, valstīm un arī par tādām labvēlīgām attiecībām valsts starpām. Tomēr īpaši es velti pievēršam uzmanību, uh, ko dodas tieši kultūra un reliģiju pārstāvji un ko nozīmē viņu aktīva iesaiste. Un kā, diemžēl, tas gan veicina tieši konfliktu sāsināšanos. Par spīti daudziem centieniem, kurus Eiropas Savienība ir iznojusi, par spīti dabajiem rezultātiem, uh, Un arī pateicoties tam, ko Aštons kundze jau kā ārpolitikas vadītāji ir virzījusi, nu, diemžēl mēs nevaram teikt, ka būtu vienota Eiropas ārpolitika. Arī ne tajos jautājumos, kas ir kopējās intereses jautājumi, kuri mēs pārstāvam vienots Eiropas saimnības vērtības arī dalībvalstu starpā. Savā ziņojumā esmu mēģinājusi apkopot visus tos principus, uz kuriem mēs varam balstīt Eiropas ārpolitiku vismaz teorētiski balstās. Jo, nu, tā gan, protams, teorija praksē ir varbūt visam atšķirīga. Eiropas saimnības loma ANO ietvaros un padomas, eh, drošības padomas ietvaros. Tie ir arī vēl atsevišķi jautājumi. Tad mēs te balstāmies uz uh, Eiropas Savienības solidaritāti un savstarpējo cieņu. Te ir ļoti svarīgi saprast, kā Eiropas Savienība vērtē trešās valstis. Tas, lūk, ir arī ārkārtīgi svarīgi. Un man tad būtu svarīgi vēl arī jums pastāstīt par atsevišķiem grozījumiem. Mans bija, man pieeja pret tiem grozījumiem bija šāda. Arī attiecībā uz trešām valstīm. veids, kādā attīstā ārlietu dienestu un citas struktūras un kādā veidā arī piedalās arī atsevišķajās programmās, piemēram, Annas Lintas programmā. Annas Lintas programmas īsnošanā tur tieši līdzdalība ja, piedalās Annas Lintas, Lintas Stift, uh, fonds. Uh, kas vēlas arī uz reliģiju un kultūru daudzveidības veicināšanu. Eiropas Savienības pārstāvniecība visā pasaulē. Un uh, papildus jautājums arī par sociālo mediju lomu. Es domāju, jūs visi arī atsauksiet atmiņā, Uh, civilizāciju uh, sadursmes grāmatu Clash of Civilizations. Es domāju, ka tas jums jāpatur prātā, ka mēs tomēr runām par lietām, kas paliek ārpus sistēmas. Vēl pirms 30 gadiem, es pieņemu, mēs toreiz visu gājām vai skolā, Tur mēs nezinām daudz atsevišķas detaļas pār citām sešām reliģijām. Nu, kas, piemēram, ir vadošās reliģijas Āfrikas valstīs. Es godīgi atzīst, atzīšos, ka es nekad nebiju iedomājusies, ka islāms ir tik ļoti izplatīts Āfrikas valstīs. Mēs redzam, ka šodien, protams, gan kultūra, gan arī viss jūsu dzīve arī tiešā veidā ir pakārtot arī reliģijām. Un lietas mainās. Mēs zinām ļoti saprotam, ka laiku viss mainās. Mm, bet izskatās, ka reliģijas gan nemainās. Viņi pieturās pie dogmām, un daudz jautājumu tiek uzskatīti par neapspriežamām dogmām jo tās lūk balstās tradicionējās un gadsimtu pieredzēm. Un, ja šāds izmaiņas nav iespējams, tad tas nozīmē, ka nav arī atvērtības, un nav iespējama arī tuvināšanās. Nav iespējams nekādā veidā tuvoties tam, ko mēs saukt par konstruktīvu tuvināšanos starp pusēm. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir pirmais jau negatīvais izējas punkts visam tām valstīm, kas arī, zinām, mērā no tā cieši. Es uzskatu to par, par noziedzīgu. Turklāt to visu vēl arī papildus vēl varam arī precīzāk runāt. Sieviešu situācija. Reliģiskā pārliecība it kā tieši neiet, nav saistīta ar cilvēktiesību situāciju valstīs. Tīri no tiesiskā aspekta ir daudz, kuras uh, valsts, kas ir demokrātisks, uh, bet ar vien šādās demokrātiskās valstīs ir atsevišķas kopietnes, kas uh, noraida um, cilvēktiesības un to ievērošanu. Stabilu demokrātiju izveide, piedāvājot pilsoņiem patiesu brīvību, ir pats labākais veids, kā mēs varam nodrošināt uh, pilsonisko sabiedrības attīstību. Eiropas Savienībā ir pavisam skaidrs, ka Tas ir savstarpējs ieguvums, jā, Eiropas iedzīvotāji tad tos labums arī izmanto. Mēs arī sakojam un redzam, kas notiek pasaulē. Arā pavasars. Cilvēka cieņas ievērošana, cilvēka pašapziņas kāpināšana, demokrātijas attīstība. Tas viss ir bijis cieši saistīts, bet mēs nevaram tikai teikt, ka šie jautājumi ir bijuši un izveidoti un attīstīti tikai Eiropā. Dažkārt šādu viedokli mēs dzirdam, bet tāds nav. Es vēlos norādīt, ka kultūra, reliģiju situācija atsevišķās valstīs ir tāda, ka nu, tur nav pieņemama. Tas neiet kopā ar demokrātiju. Savukārt citi norāda, ka nē, nu, ir iespējams arī visam savādāk. Un lūk, tā te ir pilsoniskā sabiedrības informācijas sabiedrības lielākais ieguvums. Tāpat, manuprāt, pat lielākā revolūcija, ko esam piedzīvojuši savā uh, laikmetā. Šādā veidā tautas un individi iegūst tiesības un informāciju, un savādāk viņi varbūt pat nezināt, kas īsti notiek tālāk aiz viņu ciemu robežām. sociālajā mēdī, internets. Informācijas sabiedrības šādi instrumenti ir ārkārtīgi svarīgi. Vienlaikus tie ir atbildīgi arī par varbūt negatīvām, arī attīstības tendencēm, bet vienlaikus arī pozitīvām. mazo kopienu un minoritāšu aizsardzība un vārda brīvība. Informācija palīdz saprast, ka kultūra atšķirības nav nekas nepārvarams, un tādēļ ļoti labi, ka Eiropas Savienība piemēro UNESCO vadlīnijas kultūras diplomātija, nākamais aspekts. Ārpolitika, kā mēs to šobrīd zinām, un pirms pāris gadiem vēl balstījāmies, nu tā ir mainījusies. Protams, ka ārpolitika iet roku rokā ar ekonomikas interesēm, bet vienlaikus ir spēkā arī citi elementi un faktori, kas arī šiem piešķir pozitīvu ieguldījumu. Tauts ar atšķirīgām, dažādām reliģijām, dažādu etnisko izcelsmi, tas var savstarpēji sapasties. Par ANO drošības padomi. ANO drošības padomē bieži vien netiek atspoguļoti starptautiskā sabiedrības kultūras un reliģijas daudzveidības. Eiropas Savienība cenšas panākt to, kā veicinām sapratni. Un arī panākam arī risinājumu izlīgumu ANO ietvaros, piedāvāt pantajos risinājumus arī pāri reliģisko barjeru robežām svarīgākie faktori, kas šobrīd ar vien rada čēršļus un kavēkļus, ir saistīti ar strateģiskām interesēm. Bieži vien nav runa par to, kā būtu svarīgi ievērot atsevišķus morālus principus, kas savstarpēji nebūtu savienojami. Tas parasti nav tā. Ārpolitikas centienos bieži vien reālā situācija ir tāda, ka daudz valsts norāda, ka nu, mēs neko nevaram tur iesākt. Tā ir mūsu tradīcijas, tās mūsu kultūra atšķirības, un tur neko nevaram mainīt. Un tad ar tādu atrunāšanos arī neko nedara. Kad būtiski sievietes tiek vienkārši mm, noslaktēts un Āfrikas valstīs ar vienu piedzīvot tādas situācijas, kas ir daudz sliktāks nekā Tie bija tirānu laikos. Eiropas Savienība ir jāuzņem savu atbildību arī starptautiskām arēnām. Nemaz nerunājot par terorismu radītajām bažām un draudiem. Pats lielākais draudz pasaulē ir ideoloģisko naidu kurināšana, dažāda veida pretrunu akcentēšana kas tiek sasaistīts ar reliģisko pārliecību un konkrētiem atskaits kritērijiem. Eiropas valstīm ir jāmācās un varbūt vajadzētu sākt rīkoties ne pašos varbūt aktāk, karstākajos punktos, bet saprot, kur varbūt ir mazāk tie fundamentālākie punkti. Uh, reliģiskā interpretācija. Šis jautājums kļūst, eh, un tas ir aktuāls daudzos jomās. Šīs interpretācijas atšķiras. Un tas būtu jāsaprot, lai mēs nodrošinātu konsekventu politisko pieju Eiropas Savienībā. Mums ir reāli jāaktualizē konkrēts problēmas Eiropas Savienības ietvaros. Visi tie likumi, kas ir pretrunā ar Eiropas eh, tām vērtībām, ko es runāju tās būtu jāceļ. Tādēļ es uzskatu vienmēr mediju brīvība, vārdu brīvība ir pats svarīgākais un tas arī jānosargā. Un Eiropas pārstāvji, kas ir pārliecināti, ka politika, kas ir vērsta pret cilvēktiesībām, kas izriet no tradīcijām, arī no gadsimtu garām tra reliģiskām tradīcijām, nu, mums tomēr ir jāpasaka skaidri un gaiši kādas vērtības mēs, mēs aizstāvam un kādu pasauli labāku pasauli mēs gribētu redzēt. Paldies un tālāk dosim vārdu ēnu referentiem. Labčēs kundze. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu bulgāru valodā. Šajā ziņojumā tiek mēģināts atspoguļot galvenos principus ES ārlietu politikai, kultūras un reliģisko atšķirību kontekstā, kas pastāv dažādām tautām. Manuprāt, tas, ko Janaku kundze tikko prezentēja, var sniegt mums labu ieskatu viņas nostājā šajā jautājumā. Ziņojumā tiek eh, pieminēti galvenie dokumenti, kas veido attieksmi atšķirībām, kas eh, ir viens no būtiskākajiem principiem Eiropas Savienībā. Ir svarīgi zināt, kā tas viss tiek īstenots, jo Tādējādi tiek aizstāvētas visas uh, cilvēciskās vērtības. Tomēr ziņojumā mums nevajadzētu prasīt jaunu pasaules kārtību. Tā vietā vajadzētu likt uzsvaru uz tiesiskumu un kārtību, toleranci, iecietību, jo tas ir pamats labai sadarbībai. Mums vajadzētu iebilst pret diskrimināciju un visiem citiem elementiem, kas ir neproduktīvi un ļoti atšķirīgi no pamatvērtībām. Es vēlētos sacīt, ka, protams, ir atšķirīgi kultūras pamati dažādās valstīs, tomēr ir ļoti svarīgi pieņemt demokrātisku pieeju lai mums būtu pozitīva attieksme pret trešām valstīm, kuras mēdz būt atšķirīgas. Diemžēl varam pieredzēt dažkārt atšķirīgu attieksmi, balstoties uz atšķirīgu reliģiju vai kultūru, un tas ir pretrunā ar to, ko mēs esam pieņēmuši un akceptējuši šeit Eiropas Savienībā. Mēs varam redzēt, ka var būt ļoti sarežģīti un ir jākoncentrējās uz fundamentālistu attieksmi, kas nav pieņemama Eiropas Savienībā vēlētos vairāk šeit redzēt kaut ko par šo atšķirību ietekmu uz lēmumu pieņemšanas procesu politikā, sabiedrībā. Tā ir daļa no mūsu ārpolitikas. Un pieliekot pūles šajā procesā, mēs visdrīzāk varētu strādāt ar lielākām sekmēm. To mēs varam redzēt eh, daudziet pasaulē, Tik tiešām atšķirības pastāv, un Eiropas Savienībai nevajadzētu censties eksportēt savas vērtības, bet radīt atbilstošu kontekstu produktīvā sadarbībā ar visiem saviem partneriem un trešām valstīm. Mēs uzskatām, ka ar grozījumiem, kurus iesniegsim, mēs uzlabosim ziņojumu kvalitāti, lai tas atbilstu ārpolitikai Eiropas Savienībā. Un, lai tas būtu neatņemama daļa no mūsu kopējās attieksmes. Paldies. Tālāk vārds Nikolai kundzei. Tātad šeit mēs uh, uzskatām liberāla grupā, ka šeit ir vairāk e, runa pa, par ārpolitiku Eiropas Savienībai. Šis ļoti sensitīvs ziņojums. Mums ir nepieciešama ļoti līdzsvarot pieeja, jo savādāk mums ir risks, ka mēs uz eh, citiem skatāmies ar tādu pārākumu sajūtu un izdarām tādējādi arī spriedumus atbilstoši. Līdz ar to mums vajadzētu izvairīties no radikāliem grozījumiem šajā ziņojumā. Mums šeit eh, galvenais nav uzsvars uz cīņu ar fundamentālismu šajā ziņojumā. Drīzāk jāliek uzsvars uz iecietības popularizēšanu, veicināšanu. To mums vajadzētu eksportēt, ja tā var teikt. Mums ir jāpieņem, ka šīs atšķirības pasaulē nozīmē, ka dažādas kultūras, dažādas reliģijas un dažāda mentalitāte var pastāvēt. Uh, Es nedomāju, ka šeit ir nepieciešams saukt eh, atsevišķu reliģijas par draudiem. Par to es runāju, pieminot fundamentālismu. Un es uzskatu, ka šī ziņojuma mērķis ir parādīt to, ka mūsu ārlietu politikas galvenais mērķis ir veicināt iecietību caur starptautisko sadarbību. No juridiskā viedokļa mums vēl galvenokārt ir jāapspriež arī ANO konvencijas šajā kontekstā. Mēs runājam par attiecībām ar trešām valstīm. Daudz no šīm valstīm ir pieņēmuši ANO konvencijas, daudz ir parakstījuši arī konkrēto konvenciju attiecībā uz pilsoniskajām tiesībām un tā tālāk. Šī sadaļa ir jābūt tādai, kas ir jāuzlabo. Šādu iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jābūt tādai atvērtai, iecietīgai sadarbības politikas kontekstā. Mums ir daudz grozījumu, bet es aicināšu kolēģi šajā ziņojumā tik tiešām ievērot līdzsvarot pieeju. Jo mēs varam daudz diskutēt par to, cik mēs esam pārāki par citiem, bet šajā ziņojumā šeit ir runa par eh, to, cik daudz mums var uzticēties. Tik tiešām. Paldies tālāk, Peterlikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām prieks, ka mūsu kolēģi Marieta Janaku izlēmusi sagatavot ziņojumu par šo svarīgo tematu, kas prasa mūsu īpašu uzmanību. Esmu iesaistīts daudz darbā Centrālā Azijā un Āfrikā un zinu, cik eh, sensitīvs ir šis jautājums, bet šajos valstīs es pats pieredzēju to, cik atzinīgi tika novērtēta Eiropas pieeja atšķirībām reliģijā, piemēram. Mums ir bijušas dažādas tikšanās, dažādas sanāksmes šajā komitejā, un mēs neuzskatām, ka vardarbība ir risinājums. Mēs runājam par reliģijas brīvību, jāpiemina arī uzbrukumu kristiešiem, kas ir notikuši, un citi gadījumi. Tai ir jābūt kā daļai no Eiropas Savienības ārpolitikas identitāte. Pret reliģijām nevar izturēties ideoloģiski, kā tas ir bijis pagātnē, bet pret to ir jāizturās kā daļa no identitātes, sociāla, vēsturiskā kontekstā. Es atbalstu pilnībā referenti, kura ir izteikusies par saskaņotu kopēju politiku, daudz kultūru, daudz reliģijas dialogu kontekstā, kur mums nebaidzētu ne tikai reaģēt uz problēmām, kas rodas, bet arī īstenot strateģiskus pasākums. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība sasteigtai reliģiju klasifikācijai. Dažkārt tas varbūt ir politiskajās interesēs, bet pamatā tās nav fundamentālistu grupas intereses vai pat teroristu grupas. Paldies. Paldies. Janāku kundze, jūs varat tagad reaģēt uz to, ko dzirdējāt debatēs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tātad. Šis ziņojums arī ir atbilstoši jāizmanto. Tas nemaz e, nesniedz citās jomās. Šeit runā par e, reliģijas dialogu, kultūru dialogu, bet mēs e, nevaram noliegt, ka reliģija tikus izmantot arī citiem iemesliem, citiem mērķiem. Un Eiropas Savienība bieži vien atduras pret tādu kā neizpratnes sienu. Protams, ka jūs varat teikt, jā, katram ir sava nostāja, katrs var darīt, ko grib, bet tādā gadījumā mēs nevaram atbalstīt arī eh, to, ka tiek eh, pārkāpt cilvēktiesības. Līgums ar Kanādu, piemēram. Mēs mēnešiem ilgi apspriedām cilvēktiesību klauzulu, tas prasīja ļoti lielu laiku. Un sarunu vedēji sacīja, ka jā, Kanāda ievēro cilvēktiesības labāk nekā Eiropas Savienība, un par to notika plašas diskusijas. Es nebūtu neesmu par to, lai izņemtu fundamentālismu pieminēšanu no šī ziņojuma. Nē, tās ir fakts. Un ja mēs nevaram to apstiprināt, tad, tad nav jēga šim ziņojumam. Ja jau viss ir tik labi pasaulē, un visas reliģijas tik labi sadzīvo viens ar otru, un visi ievēro cilvēktiesības, nu tad jau viss ir brīnišķīgi, bet tā jau nav patiesība. Tas absolūti nav patiesa priekšsaratāja kungs. Un es negribu melīgu ziņojumu sagatavot. Mēs labi atceros 80. gadus. Piedalījos AKP, tur Āfrikas pārstāvs izteicās, trīs sievietes bija ministres un viens vīrietis. Tālāk šis sievietes tika sistas. Var jau tagad teikt, ka viss ir brīnišķīgi, jo tur ir bijušas sievietes ministra amatā un viss. Bet reliģija bieži vien tiek izmantota kā aizbildinājums, lai neievēro cilvēktiesības. Tad var sieviešu tiesības īpaši bradāt kājām. Jāsauc šīs lietas īstajos vārdos. Protams, katram ir tiesības iesniegt savus grozījumus, bet viss, ko es varu pateikt, 10. februārs ir termiņš, 11. februārs. Tā 10. mēs diskutējam, 11. februārī eh, balsojam komitejā un plenārsēdē martā Tātad līdz 23. jūs parīt varat iesniegt eh, grozījumus, mums būs laiks vēl apspriestos, pārunāsim to arī ar ēnu referentiem. Un es nevēlos sagatavot ziņojumu, kas būtu negatīvs, un nevēlos eh, sagatavot ziņojumu, par kur balsos pret. Nekur jau nav rakstīts, ka mums ir kaut kas pret reliģijām vai pret kādu konkrētu reliģiju. Uh, bet ir jābūt eh, arī atbilstošai cieņai. Ja politiskā vara, tie, kam ir vara, uz, izturas kā diktatori, un tur ir iesaistīta arī reliģija, nu, to mēs nevaram noliegt. Jā, paldies! Turpin priekšsētājs tik tiešām grozījuma iesniegšana 23. janvārds 12.00. Paldies, un ejam tālāk. Nākamā sadaļa ir aiz slēgtām durvīm, līdz ar to es vēlētos aicināt visus tos, kas šeit ir personas no malas, kā man te rakstīts, lūdzu atstāt šo telpu, jo atlikusī sanāksmes daļa būs aiz slēgtām durvīm. Paldies! Thank you.